Please, colleagues and people. Dargie kolēģi un apmeklētāji, vai jūs lūdzu varētu ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt sanāksmi? Hello, good afternoon to everybody. Labdien visiem. Sākam sanāksmi. La, la riunione di oggi prevede come eh, punti all'ordine. Darba kārtībā šodienas sanāksmei mums ir paredzēts Čečestera kunga atzinuma balsojums, pēc tam mēs apspriedīsim Eiropas ombudu īpašo ziņojumu, tas ir Aukenas kundze ziņojums, pēc tam būs eh, ziņojums par faktu vākšanas vizīti Itālijā, kur būs runa par atkritumu uh, uh, otraizēju izmantošanu un pārstrādi, pēc tam būs lūgumraksts par GMO, par um, uh, līgumiem Itālijas skolās uz noteiktu laiku. Vai ir kādi iebildumi pret darba kārtību? Šķiet, ka nē. Tad es gribētu lūgt apstiprināt darba kārtību. Valēzas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz lūgumrakstu numuru 18 B daļā. Gribētu, eh, lai šis lūgumraksts netiktu noslēgts tas paliktu atvērts. Es jau minēju sekretariātām, ka vēl nav pabeigtas debats par šo jautājumu, un es labprāt gribētu turpināt strādāt pie šī lūgumraksta. Tas ir 18. punkts B lūgumraksta sadaļā. L'onorevole Sinclair. Sinklērs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Thank you, Madam Chairman. Um, Sorry, this, this... I'm searching for my... Es atvainojos. Es, uh, šis sanāksmes uh, uh, sākums bija noteikts bez 15.2. Divos, saka runātāji. Tātad 15.45 man tagad ir jātiekās ar kādu cilvēku, kurš ir tālu brauc, lai mani e, satiktu, un tagad es nevaru um, balsot par šo ziņojumu, pie kur tik daudz stundas uh, Uh, strādāju un kāpēc mēs tagad ar kavēšanos sākam sanāksmu un kāpēc netiek dots nekāds paskaidrojums par to, ka sanāksme sāks vēlāk. Klēr, eh, ho dimenticato di scusarmi con... Uh, iemesls, eh, Sinklērs kundze, es atvainojos, ka es aizmirsu atvainoties, ka mēs ar kavēšanos sākam šo sanāksmi. Mums bija koordinātora sanāksme pirms šīs sanāksmes un uh, bija ļoti eh, garas debatas par dažiem eh, darbkārtības punktiem koordinatoru sanāksmes darbkārtībā, un tāpēc arī mēs iekavējām šīs sanāksmes sākumu. Es gribētu atvainoties, bet uh, gribētu lūgt kolēģus uh, neteikt neko un neieteikt mainīt uh, darbkārtību. Man ir jādodas prom, un varbūt jūs varētu uh, uh, atzīmēt protokolā, ka es gribētu balsot, bet es nevarēšu balsot, jo man ir jātieks ar kādu cilvēku, kurš ir ļoti tālu braucis, lai mani satiktu. Onorevole Sinclair, sicuramente a verbale la seduta è... Jā, godātā Sinklērs kundze, tas noteikti tiks atzīmēts sēdes protokolā. Man tiešām ir ļoti žēl, ka tā tas notika, ka mūsu aizkavēšanās jums sagādāja šādas problēmas. Tagad darba kārtībā ir tātad šis darba kārtības punkts, ko minēja kolēģis Valēsa. Vai mēs varam pieņemt darba kārtību, vai ir vēl kādi iebildumi pret darba kārtību? Ja nē, tad darba kārtība ir apstiprināta. Otrais punkts. Priekšsādātāji paziņojumi, tie tiek eh, izdalīti, arī komentāri tur ir pievienoti. Un uh, vienīgais punkts, kur bija domstarpības, uh, ir atsaukts. Un uh, lūguma raksti, kas ir pievienoti pielikumā, um, ir pielikumā tātad pagājušajā sēdē. Adesso devo comunicare. Sorry. David Law mi ricordava che eh, abbiamo. David Law man atgādināja, ka mūs apmeklē delegācija no Spānijas, no Kanārijas salām. Gribētu viņus sirsnīgi sveikt mūsu komitejas sēdē. Tagad turpināsim skatīt darba kārtību. Paziņojumu par koordinātoru sanāksmi. Koordinātoru sanāksmē mēs vispirms runājām par laika grafiku uh, apmeklējumiem 2013. gadā un nolēmām šo laika grafiku apstiprināt daļēji. Mēs um, pieņemam lēmumu mainīt uh, braucienu uz uh, Atēnām, tātad šīs nedēļas darba kārtību, jo pirmais mājas iekrīt šajā nedēļā un tā ir īpaša diena, un uh, tāpēc nevajadzētu šajā dienā braukt uz Atēnām. Mēs vienosimies par citu laiku, kad doties uz Atēnām, un visi koordinātori uzsvēra, ka ir nepieciešams uh, organizēt no jauna braucienu uz Poliju. Pirms dažiem mēnešiem brauciens uz Poliju tika atcelts, jo delegācijas biedra nebija pieejama, un tagad mēs gaidām priekšlikums, kad varētu doties šajā braucienā uz Poliju no koordinatoriem. Gaidām šāds priekšlikums. Nākamais punkts. Darba grupa par uh, piekrastes likumu. Tur uh, ir Angelika Vērtmane un uh, tur tika runāts ar Spānijas iestādēm par šo te piekrastes likumu. Šis jautājums tiek uzskatīts par uh, steidzamību, jo Spānija ir ievadījusi izpildus pasākums. Mēs šo jautājumu nosūtīsim prezidējam, lai saņemtu atļauju šim braucienam uz Spāniju. Un vēl viens paziņojums visai komitejai. 5. decembrī notiks trešais Eiropas fórums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tur piedarīsies arī lūgumrakstu komiteja un es arī uzstāšos šajā pasākumā, un visi kolēģi tiek lūgti piedalīties šajā pasākumā. Runājam arī par uh, uh uzklausīšanu 19. februārī par pilsonību. Juridiskā komiteja ir lūgus arī piedalīties uh, šīs pasākuma organizēšanā un uh, birojas to apstiprināja. Un mūsu komiteja, Liba komiteja piedalās un arī juridiskā komiteja piedalīsies šīs uzklausīšanas organizēšanā. Tik arī teikts, ka plenārsēdēji eh, tiek paredzēts iesniegt eh, um, rezolūciju par tērauda nozari koordinātori nolēma vispirms meklēt kompromisu, un tas tad tiks iesniegts, ja prezidijā, un tad meklēsim uh, laiku, kad to varētu iesniegt plenārsēdē Strasbūrā. Tad protokola jautājumu, procedūras jautājumu, ko uh, skatīja Eiropas Tautas partija, par to mēs nerunājam, par apmeklētājiem, to mēs atliekām uz nākamo sanāksmi. Uh, Un um, tad vēl par uzklausīšanām Eiropas pilsoņu iniciatīva. Tur uh, koordinātori izlēma uh, dot rakstisku ieguldījumu, lai paustu un stiprinātu uh, lūgumrakstu komitejas pozīciju parlamentu prezidijā. Un ja nav nekādu iebildumu, tad eh, šie jautājumi ir apstiprināti. Tagad nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Balsošanas laiks. Tas ir Čičisters kunga atzinums Čičester kungs, vai jūs lūdzat vārdu? Uh, Chairman, uh... Priekšsēdētājs kundze, es labprāt uh, balsotu. Grazie, kolēģa Čičester. Quindi... Eh, Paldies, Čičester kungs. Līdz ar to sākam balsot. Tātad balsojam par atzinumu par pirmo, uh, kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromiss par otro pantu par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par A, tas, ir, tas atkrīt, jo kompromiss tika pieņemts. Tātad mums par to nav jābalso. Dicasi per l'emendamento 3. Tas pats attiec uz trešo grozījumu un ceturto un piekto. Tie visi atkrīt, jo kompromiss tika pieņemts. Sastais grozījums par, sas... par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par trešo pantu par pret The... Mēs varam pārbaudīt elektroniski. Sorry, David. David. Okay, votes closed. Vote on uh, amendment 7. Septītais grozījums. Trešais pāns. Postināru.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 Quindi l'emendamento è respinto. Emendamento 8 al paragrafo 4. Noraidīts. Astotais grozījums par trešo pantu par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par ceturto punktu. Belie kundze par pret atturas noraidīts. Ceturtais punkts, desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Nu, pārbaudīsim tomēr. Sākām balsot elektroniski par desmito grozījumu, par ceturto punktu. Beidzam balsot. 10 pār 4 pret, grozījums pieņemts. 11. grozījums par 4. punktu par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss par 5. punktu par, pret, atturas pieņemts. 12., 13., 14. un 15 grozījums līdz ar to atkrīt. Tagad balsosim par trešo kompromisu par sesto punktu. Kurš par pret atturas pieņemts? 16., 17., 18. atkrīt, un tagad balsosim par 19. grozījumu, par 6a punktu, par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par 7. punktu par pret, atturas, pieņemts. Septītais punkts, 21. grozījums, Belijē par. Nē, 21. un 22. atkrīt. Divdesmit pirmais atkrīt. Mums jābalso par 22. 22. Par, pret, atturas, pieņemts. 23. par 8. punktu Belijai par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums atkrīt, 25. par 9. punktu par, pret, atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par visu atzinumu par pret atturas pieņemts. Čečester kungs lūdzu. Priekšsādātais kundze. Es esmu no citas komitejas, un tad, kad mums ir elektroniskais balsojums, tad galīgais balsojums parasti ir elektronisks, es tikai tā ieteicu. Uh, Tātad balsosim vēlreiz. Galīgais balsojums. Sākam balsot eh, elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 13 par. Neviens nav pret. Divi atturējušies. Pieņems. Apsveicu Čičester kungu. Liz. Thank you, Madam Chair. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Uh, un kurš teica, ka 13 ir nelaimīgs skaitlis? Chiusa la sessione di voto, passiamo al punto successivo che è il progetto di relazione. Tagad beigsim balsošanu un pāriesim pie nākamā punkta. Ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu saistībā ar izmeklēšanu sūdzības lietā pret Eiropas komisiju. Aukens kundas ir referente, un jums lūdzu uzreiz vārds. Šķiet, ka mums bija ļoti labas, intensīvas diskusijas par šo jautājumu, nav uh, vērts to visu atkārtot. Tagad uh, teksts mums ir pieejams visās valodās. Uh, paldies kolēģiem, kas palīdzēja piestrādāt pie šī lūgumraksta. Tas nebija pret vīni, tas runa bija par konfliktu starp komisiju un ombudsmanu. Un šķiet, ka mēs visi varam palikt draugi. Grozējumi. Mums uh, tagad decembrī parādījušies, un 21. janvārī notiks Grozījumi var iesniegt tagad li vēl līdz 12. decembrim, un balsošana notiks 21. janvārī. Paldies! Saka nākamais runātājs. Jā, kolēģa Aukena ir um, bijusi um, miera meklētājs šajās uh, sarunās, un es varu Margaretu tā kā apsveikt ar viņas darba rezultātiem. Jāsaka, arī visa mūsu komiteja ir spējusi parādīt komisijai, ka tā nevar institucionāli rīkoties, nedz attiecībās ar dalībvalstīm, nedz attiecībās ar Eiropas ombudu. Tas ir ļoti labs sasniegums, un tas pierāda mūsu institucionālo lomu kā cilvēku lūgumu rakstu aizstāvji. Nākamais runātājs - Margaretam tev jādzird, ko es teikšu. Arī no Bekra kunga, kas ir uh, bijis ēnu referents, arī viņa vārdā vēlos nodot pateicības vārdus. Sadarbība notiek arī ar mūsu politisko grupu. Dažreiz tiešām darbojas viss ļoti labi. Bekara kungs, kā teikts, pasakas par labu sadarbību. Tika konstatēts, ka nav pārkāpumu pret esošo Eiropas likumdošanu. Viņam ir arī priekšlikumi, uzlabojumu priekšlikumi, bet tā kā mums trūkst laika, es tos iesniegšu rakstiski protokolam. Priekšlikumi tika jau saskaņoti grupā un ar kolēģi Aukenu, par ko es īpaši priecājos zvēkšņu stunda mūsu lūgumrakstu komitejai. Mēs pieņemam zināšanai ombuda sūdzību. Tā ir tava zvēkšņu stunda, bet arī komitejas zvēkšņu stunda. Komiteja pieņem zināšanai ombuda sūdzību, izvērtē situāciju un, kas man ir īpaši būtiski, piedāvā uzlabojumus, procesuālus uzlabojumus. Tas ir mūsu uzdevums ne tikai konstatēt, ka kaut kas eh, iet labi vai slikti, bet arī ierosināt konkrētus uzlabojumu priekšlikumus, lai tas neatkārtotos. Tā mēs eh, varam labāk izprast komitejas darbu dažādu politisko grupu kontekstā. Paldies uh, referentiem, paldies um, um, ainu referentiem par darbu arī no kolēģa Bekera vārdā. Ar no kolēģa Bekera tātad. Nākamā runātāja. Es tikai pievienojos iepriekšējiem kolēģiem. Aukenes kundze pierādījusi, ka ir paveikusi lielisku darbu. Ir arī bijusi lieliska sadarbība ar citām grupām, kas pievienojos pateicības vārdiem. Aukins kundze, secinājums atstājiet visu manā ziņā. lieliski izjust šeit šo harmoniju. Mums nav citu komentāru. Atgādināšu, kā jau teica Haukenas kundze, līdz 12. decembrim ir laiks iesniegt grozējumus. Dokuments eh, tiks prezentēts 21. Eh, janvārī un eh, martā tiks prezentēts arī plenārsēdē. Nākamais uh, punkts uh, darba kārtībā ir faktu vākšanas vizīte uh, Itālijā. Pirmā viedokļa apmaiņa par uh, dokumentu. Lūdzu, kolēģi. Šī nav pirmā reize, kad mēs esam devušies uh, uh, uz Itāliju uh, sakarā ar atkritumiem un atkritumu utilizāciju. Itālijā. Mūs šoreiz motivēja augošas bažas, ko izsaka lūgumrakstu iesniedzēji. Runa nav tikai par kampānijas reģionu, kas, ko mēs jau apmeklējām pirms diviem gadiem, bet arī par Lācijas reģionu. Jāsaka, ka arī no citiem reģioniem saņemti lūgumraksti, bet mums nav bijis iespējas uh, tos apmeklēt. Uh, Kaut arī šķietami politiskās iestādes tur nevar izdarīt visu, ko no viņam likums pieprasā attiecībā uz atkritumu um, apsaimniekošanu. 2010. gadā jau notika apmeklējums, un es jau arī pēc šī apmeklējuma sastādīju uh, paziņojumu. Tajā atspoguļojas arī daudz, kas notika šoreiz. Vienu nedēļu uh, Pirms uh, šīs vizītes mēs uzzinājām, uh, ka lietu atkal pārsūta uz uh, kopienu tiesu, lai pārskatītu kopienu tiesas pirmo lēmumu, pirmo spriedumu, datēts, kas datēts ar 2007. gada aprīli, bija jāizskata no jauna Eh, dažas problēmas, īpaši sakarā ar izgāstuvēm. 250 izgāstuves Itālijā pagaidām neatbilst eh, standartiem, kā nospriedusi komisija. Un um, tā kā mēs par to uzzinājām vēl pirms brauciena, mums bija iespēja pārunāt situāciju ar vides ministru Itālijā. Un ir piecas lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas šajā ziņā. Kopīgi ar komisiju mēs redzam, ka nenotiek monitoringa pasākumi, lai novērstu uh, nāk, citas papildu izgāstuves, kas uh, darbotos nelegāli. Jau gadiem ilgi pastāv šī problēma ar atkritumu apsaimniekošanu Itālijā. Tī, šī neveiksme ir tiešām uh, lielmāroga. Uh, neveiksmi un ietekmē negatīvi cilvēku veselību, kas dzīvo šo izgāstuvju tuvumā. Itālijas politiskā sistēma šķiet uh, nav spējīga atrisināt šo problēmu. Pietrūkst caurskatāmības, skaidrības attiecībā uz to, kam jāuzņemas atbildība par lēmumiem, uh, nav saprotams, kurā līmenī lēmumi ir jāpieņem, un tāpēc tika pieņemta ārkārtas likumdošana, tika nozīmēti atsevišķi īpaši prefekti, komisāri, kuru īpaši uzdevums ir rūpēties par atkritumu krīzi uh, Nepalē un Romā. Bet šķiet, ka šīs nominācijas un šie mandāti nav saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Un tagad uh, šie lēmumi kopienām ir jāīsteno, um, kaut arī nav noticis konsultāciju. Vietēja valdība apzinās šo situāciju un vēlas pārstrukturizēt likumdošanu, lai labāk atbildētu uz izaicinājumiem. Bet mēs redzam, ka struktūrālas nesaskaņas veicina to, ka attīstās tā sauktā atkrituma mafija. Un um, es zinu, ka Itālijas parlamentā ir pat atsevišķa komiteja, lai izskatītu saiknes starp organizēto noziedzību un atkritumu apsaimniekošanu, lai tātad nodarbotos ar šo atkritumu mafiju, un šķiet, ka šī komiteja apmeklēs e, trešdien šonedēļ Eiropas parlamentu. Papildu problēma, protams, ir un tas vēl pasliktinās krīzes apstākļos finanšu resursu pieejamība. Acīm redzami pietrūkst finansējuma, lai atkrituma apsaimniekošana notiktu saskaņā ar ES likumiem. Turklāt Itālijai jāgarantē atkritumu hierarhijas ievērošana un jānovērš atkritumu nelegāla utilizācija. Šeit jāizmanto aktīvāk otrreizē pārstrāde, līdzīgi, līdzīgas iespējas, bet, uh, diemžēl, atkritumi pat netiek pienācīgi sašķēroti. Un gadu laikā Itālijas valdība nav pietiekami daudz ieguldījusi, ne tikai finansiāli, bet arī labās gribas pietrūkst. Un viņi apmierinājās ar īstermiņa e, risinājumiem, kas, diemžēl, e, ilgtermiņā noved pie lielākām izmaksām un e, iedzīvotāju veselības pasliktināšanas. Vēlamies pienācīgu atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, beigu beigās Itālijā un labāku atbilstību es likumdošanai. Mēs redzam, ka Neapolē cilvēki kļuvuši apzinīgāki un vēlas labāku atkritumu apsaimniekošanu. Mēs redzam arī izstrādātus plānus, eh, kas ir moderni un atbilst likumdošanai Eiropas Savienībā. kas kļuva ļoti skaidrs un arī ļoti sāpīgs. Pietrūkst uh, komunikācijā starp kopienām un uh, varas iestādēm. Pietrūkst uh, konstruktīva dialoga. Mēs to redzējām arī 2010. gada aprīlī un redzējām arī šoreiz. Pietrūkst arī savstarpējās cieņas starp kopienām un varas iestādēm. Tas novedis pie dažāda veida konfrontācijām. Es domāju, ka pienācis laiks, lai kopienas un lūgumrakstu iesniedzējus saklausas, atdzird šīs balsis. Viņam ir ko ieguldīt, ir ko dot, ja varas iestādes eh, sapratīs un ieklausīsies. konkrēta programma detalizēti izklāstīta ziņojumā, tāpēc detalizēti es tagad nestāstīšu par to, kādiem cilvēkiem mēs runājām un ko satikām. Mēs atgriezāmies ar dažiem kilogramiem dokumentu, un man tie ir septiņi kilogrami, un tad eh, man ir arī fotogrāfijas Jūs varat redzēt, eh, kas notiek. Nepārstrādāti atkritumi, nelegālas izgāstuves, mums ir filmas un DVD video materiāli un citi materiāli, dokumentācija, ko mums uh, iedeva varas iestādes un uh, lūgumrakstu iesniedzēji. Un uh, mēs uh, mēģināsim to visu apkopot. Uh, Mēs bijām divi oficiāli delegācijas dalībnieki, bet mēs eh, nebijām vieni. Mūs pavadīja eh, it, Eiropas parlamenta deputāti no Itālijas, kas eh, devā ļoti lielu ieguldījumu. Viņa mēģināja atdzīvināt uzticēšanos politiķiem, un viņa bija uh, vitāli svarīga, tajā, lai uzņemtu kontaktus starp uh, kopienām un uh, varas iestādēm. Bet arī paši cilvēki mums ļoti palīdzēja. Mēs uh, iepazināmies ar um, daudziem aktīvistiem. Un nevar vērtēt par zemu šo cilvēku vēlmi uzlabot situāciju, un šie cilvēki uzticas Eiropai un daudz ko sagaida no mums. Mums tā ir liela atbildība, bet vēl lielāka atbildība tā ir um, visu līmeņu varas iestādēm. Lācija reģiona situācija paliek kritiska un ir mūsu ziņā, delegācijas dalībnieku ziņā panākt to, lai nacionālā uh, valdība rīkojas. Šī brīža vīdes ministrs ir ļoti pozitīvi, konstruktīvi noskaņots, ir pelnījis mūsu atbalstu, EP atbalstu un komisijas atbalstu, komitejas atbalstu, un uh, šķiet, ka viņš tiešām cenšas tikt uh, galā ar uh, atkritumu mantojumu. Un um, Mm, diemžēl mm, pagaidām risinājumi slikti pielāgoti iedzīvotāju vajadzībām, gadiem ilgi ir eh, bijusi neefektīva pārvaldība, kas vairāk kavēja, nevis palīdzēja atrisināt šo problēmu. Mēs redzējām arī pretrunas uh, starp um, reģionālo un nacionālo varas līmeni. Neviens uh, nevēlas uzņemties atbildību, tā kā nodot šo atbildību no viena otram, un nekas netiek darīts. Mm, Lācija reģionā uh, vietējie iedzīvotāji uzskata, ka vāras iestādes viņus uh, ignorē. Pagaidām varas iestāžu politika ir uh, izgāstuves, arī pagaidu izgāstuves, un delegācija ir pret jaunām izgāstuvēm uh, reģionos, ko apmeklējām un visos citos reģionos. Varas iestādēm jājaucas, lai aizstāvētu arī Malagrote, lai um, pasargātu šo zonu. Tad par Neapoli piekrītam Neapolis um, mēram, uh, kā privatizācija ir novadusi pie situācijas pasliktināšanas. Uh, ka tā ir veicinājusi vairāk noziedzības. Valsts iestādēm vajadzētu rīkoties caurskatāmā veidā, efektīvi un īstenot labu pārvaldību. Nepieciešams, lai neviens neapšaubītu šo iestāžu darbību. Tas nozīmē, ka Itālijas priekšā ir daudz izaicinājumu. Uh, milzīgu izaicinājumu, gan finansiāli skatoties, gan no vidas skatu punkta. Mēs um, šī komiteja esam gatavi palīdzēt Itālijai gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Paldies! Te Auken! Lielas paldies, Aukens kundze! Runāšu dāņu valodā. Nerunāšu pārāk ilgi, taču es vēlētos eh, pateikties eh, Markīzes kundzei par eh, ļoti labo sadarbību. Šis brauciens bija grūts, mums bija jāpaveic ļoti daudz, taču brauciens bija arī ļoti noderīgs. Mēs uh, Ļoti daudz izdarījām, rezultāti bija labi. Īpaši es vēlētos pateikties itāļu kolēģiem Delīnī kungam, kurš piedalījās visās sanāksmēs. Tas nebija vienkārši, tāpēc, ka sanāksmes ievilkās līdz vēlē naktī. Bija ļoti labi, ka jūs bijāt klāt. Tādējādi jūs stiprinājāt komiteju, norādījāt, ka mēs patiešām strādājam kopā un ka esam viena komanda. Es vēlētos eh, mazliet eh, papildināt eh, Juditas teikto. Tad, kad mēs bijām Neapolē, mums bija vairākas sanāksmes, tikāmies ar mēru, ar vides ministru reģionā un biju šokēta. Pēc sanāksmes Romā mēs redzējām, ka atbildība tiek svaidīta kā tāda volejbola bumba īsnībā tā ir basketbola bumba, jo bija ļoti daudz spēlētāju, kas ir iesaistīti, un beigās nav skaidrs, kurš ir atbildīgs par ko šī atbildības bumba vienkārši tiek svaidīta no vienas zāles puses uz otru. Tad mēs ieradāmies Neapolē un uzzinājām, ka viņu vides ministram ir 551 mērs, kur viedoklis ir jāņem vērā, uh, tikai vienā reģionā. Tieši tāpēc arī mēs saprotam, ka tas nevar strādāt. Protams, nav jau jābūt obligāti dažādām makrosistēmām, kādas var redzēt eh, citās vietās, bet ja nevar nodrošināt tādu cauredzamu atbildības līmenī vienā administrīvā struktūrā, tad eh, situācija ir tiešām ļoti sarežģīta. Uh, To mēs arī izklāstījām savā ziņojumā. Mēs eh, runājām arī ar saviem itāļu kolēģiem, un arī viņi atzina, ka uh, administratīvajā līmenī pastāv problēmas ar atbildības sadalīšanu. Tie, kas eh, piedalījās faktu meklēšanas braucienos, noteikti saprata, cik būtiski ir tikties ar pilsoņiem. Uh, Pat tādos gadījumos, kad mūsu delegācija ir tik maza, kā bija šoreiz, ieradās pa simtiem cilvēku, lai tikai varētu ar mums tikties, lai varētu mums uzdot kādu jautājumu. Radās iespējas, ka Eiropas parlaments ir pati svarīgākā valsts iestāde, kas patiešām uztver viņu bāžas nopietni, kas necenšas viņus ignorēt. Es domāju, ka mums vajadzētu novērtēt ļoti augstu mūsu pašu veikto darbu. Šis darbs tiek veikts pilsoņu labā. Tieši tāpēc es gribētu vēlreiz jums atgādināt, ka mūsu Eiropas parlamenta darbs tiek uh, uztverts par ļoti nozīmīgu. Lielas paldies, Aukens kundze. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš mums izklāstītu komisijas viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs arī ļoti augstu vērtējam šīs faktu vākšanas uh, misijas. Jo īpaši tās ir svarīgas uh, tādā laikā kā tagad, kā jau norādīja Merkīs skundze, mēs vēlamies atkal nosūtīt Itālijas lietu tiesai. Es neizslēdzu, ka uh, līdzīgas situācijas neatkārtosies arī nākotnē. Tieši tāpēc mums vajadzētu noteikti turpināt darbu. Paldies, Anģelīli Kundze. Ehm, in realtà speravo di ascoltare. Īstenībā es cerēju, ka es dzirdēšu kādus komentārus no Eiropas komisijas puses. Uh, kur būtu vairāk runa par šī teksta saturu. Es, piemēram, šo tekstu pirmoreiz ieraudzīju tikai šodien, tāpēc eh, izteikšos pavisam īsi. Iespējams, mūsu priekšsēdētāja jau ir par to padomājusi, bet es eh, Domāju, ka mums noteikti vajadzētu redzēt laika grafiku šim ziņojumam. Es ļoti labprāt eh, arī piedalītos šī ziņojuma rakstīšanā. Tas ir sākuma punkts, bet es domāju, ka mums vajadzētu šeit eh, ieguldīt vairāk darba. Mums tāpat ir jāņem vērā, ka pašlaik Itālijā tiek pieņemti lēmumi, un, piemēram, 31. decembris ir noteikts par eh, termiņu, līdz kuram malagrotas ietaisēm būtu jābūt likvidētām. Mūsu brauciena laikā mēs eh, visu laiku dzirdējām, ka tiek plānot šo termiņu pagarināt. Iespējams, ka šīs ietaisis darbosies līdz pat mārtam vai aprīlim. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir ārkārtas situācija, neskatoties uz to, ka pēdējo pāris gadu laikā kaut kas ir paveikts. Es gribētu zināt, kādu pozitīvu lomu mūsu komiteja varētu spēlēt, lai rastu risinājumu, kam būtu pozitīvs iznākums. Ir skaidrs, ka pilsoņi to no mums sagaida. Viņi sagaida no mums ļoti daudz, varbūt pat viņi pārāk daudz sagaida no šī ziņojuma. Mums vajadzētu dot konstruktīvu ieguldījumu. Lūgumrakstu komitejai vajadzētu to darīt pēc iespējas ātrāk. Protams, mēs arī apzināmies, ka laika grafiku ietekmēs vispārējā darba kārtība, bet ir skaidrs, ka pilsoņi šo ziņām no mums gaida pēc iespējas ātrāk. Paldies, Anģelīlī kundze! Jūsu teiktais man atgādināja to, ko es piemērsu pieminēt sākumā. Šis ziņojums vēl tiks papildināts ar secinājumiem un rekomendācijām, kuri vēl tekstā nav iekļauti. Tas viss, protams, ziņojumā tiks iekļauts, ņemot vērā šīs, šodien izteiktos komentārus, un galīgais teksts tiks mums iesniegts eh, nākamajā mūsu komitejas sanāksmē janvārī. Priekšsēdētā vēlas noteikt eh, termiņu grozījumu iesniegšanai, un ziņojums varētu tikt pieņemts februārī. Protams, mums ir jādod laiks arī referentei, ir jādod laiks arī grozījumu iesniegšanai un kompromisu sastādīšanai. Ja neviens nevēlas izteikties, es eh, došu vēlreiz vārdu Merkijas kundzei, varbūt viņai ir kas sakāms noslēgumā. Jā, liels paldies priekšēdētāji. Es vēlētos jums arī pateikties par eh, jūsu ieguldījumu delegācijas laikā. Jūs piedalījāties arī sanāksmēs kampānijā. Paldies arī Anģelīlī kundzei par to, ka jūs uh, strādājāt ne tikai brauciena laikā, bet devāt savu ieguldījumu arī šodien. Aukens kundzei liels paldies par izcilo sadarbību. Vēlreiz jūs uh, strādājāt kopā ar mums arī 2010. gada aprīlī un arī tagad turpināt darboties pie šī temata. Jā, patiešām mēs esam pieredzējuši, ka parlamenta loma šajos jautājumos ir ļoti svarīga. Mums ir jāņem vērā tas, ka pilsoņi no mums daudz sagaida. Anģelīlī kundze, tā patiešām ir. Es domāju, ka mēs varam redzēt, ka pat mūsu klātbūtnē tik daudz ko nozīmē. Mēs arī redzam, ka Itālija ir saņēmusi ļoti daudz starptautiskas palīdzības un palīdzības arī no Eiropas. Esam arī pieredzējuši, ka ministri tagad jau cenšas grozīt Itālijas tiesības un cenšas uh, gūt uh, palīdzību no kaimiņu reģioniem. Agrāk atkritumus nācās no Itālijas eksportēt uz ārvalstīm, kur tie varētu tikt sadedzināti. Tagad uh, ir izdarīti mēģinājumi grozīt uh, Itālijas likumdošanu, lai reģioni varētu viens otram sniegt palīdzību. Ja ir runa par uh, grozījumiem, tad jā, protams, mums ir jādomā par vidi un kā to varētu uzlabot. Protams, šis ir tikai sākotnējais ziņojuma projekts. Mēs ņemsim vērā iesniegtos grozījumus, mēs eh, ņemsim vērā klātesošo deputātu komentārus un noteikti ņemsim vērā arī to komentārus, kas nav klāt, un cerams, ka mēs varēsim pabeigt eh, ziņojumu februārī. Mērķīs kundze vēlas pateikties arī sekretariātām par palīdzību gan šī brauciena laikā, gan arī pēc tam. Vēlreiz liels paldies! Paldies arī, ka izteicāt savu pateicību sekretariātam. Līdz ar to šo darba kārtības punktu varam slēgt, un tagad eh, varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, lūgumraksts numur 03386 2010, ko platforma por la defense de los vaļas verdes vārdā iesniedz Spānijas valsts piedarīgais par ūdens saticas iekārtēm un aku rakšanu dabas parkā Sierra de Casorla. Lūguma rakstiesniedzējs galvēs svija ir klāta, došu viņam vārdu uz piecām minūtēm. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par iespēju uzrunāt parlamentu un klātesošos deputātus. Šo lūgumu rakstu iesniedzām jau 2010. gadā. Te ir runa par ūdens vākšanu īpaši aizsargātā zonā, kas atrodas Sigūra Iļas Vijas Nacionālajā parkā. Šī zona tiek sargāta, jo tā ir būtiska vietējiem iedzīvotājiem. Komisija izteicās par to, ka iespējams varētu uzsākt pārkāpumu procedūru, uh, komisija zina, kāda ir situācija. Šeit ir runa par trīs Eiropas Savienības direktīvām. Tāpat arī tika uzsvērts, ka šajā gadījumā ir jā, jārīkojas steidzami, tāpēc, ka šeit ir runa par vidi. Mēs zinām, ka viens no svarīgākajiem principiem ir novēršana. Ātri ir jārīkojas tāpēc, ka šeit ir runa par ievērojamiem kaitējumiem videi. Šie kaitējumi turpinās e, kopš maija, jau septiņus mēnešus šī situācija nav mainījusies. Vēl ar vienu tiek e, iegūts ūdens ļoti lielos apmēros. Te ir runa par 43 litriem sekundē, un te ir runa par septiņiem mēnešiem, tad te ir runa par 12 līdz 14 stundām dienā. Ja mēs paskatāmies uz šiem apmēriem, kas tiek iegūti uh, aizsargātā dabas teritorijā, šis apmērs ir pat uh, divi olimpiskā izmēra peldbaseini dienā. Šī situācija turpinās, neskatoties uz komisijas un parlamenta teikto. Vēl ar vien avoti tiek iztukšoti, tiek uh, ietekmēts arī ūdens nesaislānis ekoloģija šajā aizsargātajā zonā tiek apdraudēta. Mēs e, vēlētos vēlreiz vērsties pie Eiropas parlamenta un jautāt jums, kā gan var būt tā, ka septiņus mēnešus komisija nav varējusi uzsākt pārkāpumu procedūru. Mēs kā pilsoņi uzskatām, ka tas ir neticami. Mēs būtu cerējuši, ka šī lieta tiešām tiek uh, risināta steidzamā kārtā. Komisijai vajadzētu vērsties pret e, šādu situāciju. Mēs, protams, nevēlamies aizņemt pārāk daudz jūsu dārgā laika, taču mēs patiešām ceram, ka komisija paziņos, ka tā uzsāk pārkāpumu procedūru. Uzskatām, ka tikai tāda Spānijas varas iestādes rīkosies, kā tām ir jārīkojas, proti ievēros kopienas tiesību aktus. Cerams, ka mēs varēsim garantēt, ka šī dabas aizsargājumā teritorija tiks aizsargāta balstoties uz trīs direktīvām, kas pašlaik tiek pārkāptas. Ir ļoti svarīgi aizsargāt dabu šajā dabas parkā. Risinājums mums ir jāatrod, iespējams, ka ūdens vākšanu varētu veikt ārpus parka robežām. Mēs neuzskatām, ka varētu apšaubīt eh, šī dabas parka vērtības. Mēs varam mājaslapā atrast pieteikumu prasības Natūra 2000 tīklam. Ik viens pilsonis tās var izlasīt, un mēs redzam arī ikvienas direktīvas un rekomendācijas tekstu. Visur tiek uzsvērts, ka eh, Dažādas darbības var veikt ārpus šādām teritorijām, kas ir nozīmīgas iedzīvotājiem un dabas aizsardzībai. Tāpat arī ir jāatcerās, ka ar šādām darbībām nedrīkst kaitēt eh, šajā zonā dzīvojošām sugām. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu uzsākt procedūru pret dalībvalsti, ja uh, E, tiesību akti netiek ievēroti. Tāpat arī ir jāgarantē šīs teritorijas integritāte. Mēs nevēlamies redzēt tikai daļējus risinājumus, lai šī situācija neturpinātos tuvāko mēnešu laikā. Lielas paldies! Lielas paldies arī, ka ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Komisijas pārstāvim tagad došu vārdu. Lielas paldies! Jā, mēs eh, tikāmies maijā, kad mēs runājām par eh, iespēju uzsākt pārkāpumu procedūru. Šajā lūgumrakstā tiek aprakstīta situācija, kur netiek ievērotie dabas aizsardzības tiesību akti. Mēs esam varējuši precīzi noteikt, kāds eh, kaitējums ir izdarīts eh, ūdens nesē slānim un ūdens eh, gultnēm šajā teritorijā, un arī vai ir kaitēts sugām, kas dzīvo šajā teritorijā. Kā jau mēs varam to atgādināt, tad komisija tika lūgta veikt pasākumus, lai apstādinātu šo situāciju. Es vēlētos jums atgādināt, ka komisijai jūnijā bija tikšanās ar Spānijas varas iestādēm, un mēs runājām par to, e, kādas e, tad e, darbības tiks veiktas, lai pārtrauktu šo procedūru. Mēs arī runājām par to, ka varētu uzsākt pārkāpumu procedūru, taču šī procedūra iespējams nenotā, nenonāktu līdz tiesai. Mēs vēlējāmies rast risinājumu, un pirmām kārtām mūsu uzdevums bija pārtraukt uh, šo situāciju. Kā jau es minēju, jūnijā mēs tikāmies ar varas iestādēm, lūdzām sniegt skaidrojumus. Jūlijā un arī septembrī mēs saņēmām papildus informāciju Šī informācija mums bija ļoti noderīga. Šī informācija ir arī nodota komisijai, um, lūgumrakstu iesniedzējiem un arī citām iesaistītajām iestādēm. Mums ir jāizvērtē šī situācija, pirms mēs eh, varēsim turpināt eh, oficiālo eh, pārkāpumu procedūru. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja mēs to nedarīsim, tad tas ietekmēs arī turpmākās eh, procedūras un turpmāko mūsu rīcību. Mums eh, būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē šī informācija. Pēdējā informācija, ko saņēmām, uh, tika iesniegta tikai pirms desmit dienām. Šo informāciju mums iesniedza kompetentās varas iestādes, kas ir atbildīgas par šo teritoriju. Geogrāfijas pētniecības iestādes veic arī ekspertīzi par to, vai pastāv cēloņa sakarības starp ūdens ieguvis šajā teritorijā un uh, šīs vietas eh, iespējamo dabas kaitējumu, mēs esam centušies rast risinājumu šai situācijai. Varas iestādes uzskata, ka pašlaik var konstatēt eh, zināmu kaitējumu dabai, bet nav atrodamas tiešas cēloņa sakarības starp ūdens ieguvumu un kaitējumu. Pētījums, kas ir iesniegts komisijai, secina, ka ūdens ieguve ir radījusi kaitējumu, tātad kaitējums ir saistāms ar ūdens ieguvi. Kaitējumu varējām novērot arī dabā, taču šis kaitējums, kas tiek nodarīts citiem avotiem šajā teritorijā nav tik skaidrs. Šķiet, ka ir eh, vajadzīga dziļāka analīze un pētījumi. Tāpat arī starposma ziņojumā ir norādīts uz vairākiem koriģēšanas pasākumiem, proti varētu noslēgt ūdens sūknēšanu konkrētajā teritorijā. Tāpat arī var piemērot limitus, var noteikt zonas, kur ūdeni nedrīkst iegūt. Kā jau es minēju, hidro grafiskā Kvadalkavīra upes pētniecības organizācija ir atbildīga par šiem pētījumiem. Pašlaik mērķis ir nodrošināt to, lai šī negatīvā situācija neturpinātos, un pēc tam varēs domāt par galīgajiem pasākumiem. Otrais pašreizējais pasākums ir noteikt eh, turpmāko programmu, lai redzētu, kā tiek ietekmēts eh, ūdens nesējs lānis. Šī programma turpināsies līdz 2013. gada martam. Trešais pasākums ir pētīt dažādas alternatīvas pašreizējai ūdens ieguves sistēmai, taču komisija vēl nav saņēmusi nekādus secinājumus. Tā rezultātā varētu pieņemt galīgus pasākumus, piemēram, varētu izmainīt ūdens ieguves vietas parkā. Iespējams, būs nepieciešami arī citi galīgie pasākumi. Varas iestādes tāpat arī nodrošinās, lai tiktu veikti pasākumi attiecībā uz irigācijas zonas apmēriem. Esam izpētījuši visu mums iesniegto informāciju. Domāju, ka jums vajadzētu ņemt vērā uh, ka šis informācijas apjoms ir eh, ļoti liels. Mēs ļoti augstu vērtējam Vācijas, eh, satunies Spānijas varas iestāžu veiktās darbības. Šķiet, ka Spānijas varas iestādes cenšas apstādināt eh, kaitējumu dabai un nodrošināt, lai nākotnē šāds kaitējums netiktu nodarīts. Uzskatām, ka šīs darbības ir atbilstošas. Ūdens ieguves projekts tika apstiprināts pietiekami neizvērtējot uh, iespējamo ietekmi uz vidi. Šķiet, ka šī eksāntē izvērtējuma trūkums ir, ir bijis ļoti nozīmīgs šajā situācijā. ir skaidrs, ka ja kaitējums varētu tikt nodarīts vismaz vienā no ūdens ieguves vietām, tad nedrīkstētu ūdens ieguvi turpināt vispār. Šādus secinājumus mēs varam izdarīt no iegūtās informācijas. Mēs mēģinām domāt arī par turpmākajām darbībām, ir skaidrs, ka turpmākā ūdens iekuve šajā vietā neatbilst samērīguma principam, kas ir iekļauts dzīvotņu direktīvā. Konservācijas principiem ir prioritāte pār pārējiem principiem šādos gadījumos, kad pastāv neskaidrība. Mūsu atzinumā būtu jāidentificē potenciālā ietekme pirms ūdens ieguvis uzsākšanas. Ja informācija nebija precīza vai arī bija nepietiekama, ja nebija noteiktības, ja bija skaidrs, ka iespējams varētu tikt nodarīts kaitējums videi, tad būtu bijis noteikti jāņem vērā direktīvas 6.3 un 6.4 pāns. Pēc tikšanās ar kompetentajām varas iestādēm un ņemot vērā jauno informāciju, tad pārkāpuma procedūra būtu jāturpina, un mēs uzskatām, ka esam rīkojušies pēc iespējas ātrākajā laikā. Yeah. Paldies. Un tagad došu vārdu mūsu kolēģei. El seguimiento de esta petición que ya en mayo, pues... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šo jautājumu skatījām maijā. Mēs vērtējām valdības un kompetento iestāžu darbu. Tagad šis tas ir mainījies, bet uh, izmaiņas nav bijušas pietiekamas. Mēs redzam, ka Spānijas valdība vienkārši neievēro habitāta direktīvu gan šajā, gan arī citos gadījumos. Tātad mēs uzskatām, ka eh, tātad zaļo grupas vārdā mēs lūdzam šo lūgumu rakstu vēl nenoslēgt. Pagastes. Paldies. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que estamos ante, ante un. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka šeit mums ir uh, priekšā gadījums, kur laiks ir ļoti svarīgs. Komisija ir nedaudz varbūt par lēnu reaģējusi. Uh, uzsākot pārkāpuma procedūras. Bet svarīgi ir atbalstīt šo procesu un uh, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka uh, tiek īstenotas visas procedūras un lai pārkāpuma procedūra var turpināties. No dokumentiem, uh, kas mums ir iesniegti, Es nezinu visu šīs detaļas, protams, runājot par 2012. Eh, gada augusta informāciju. Es zinu, ka ir šis dokuments, bet nezinu, vai ir mm, iesniegts vēl vairāk informācijas, bet no šiem dokumentiem eh, no, kas ir saņemta no Spānijas valdības um, mm, 2012. gada augustā. Tur ir teikts, ka tiek eh, īstenota procedūra lai ierobežotu uh, ūdens ieguvi uh, vien, līdz vienam litram sekundē šajā magojošā avotā. Salīdzinājumā pirms tam tika iegūti 40 litri. Uh, Tātad tas tiešām parāda, ka ir vēlme risināt problēmu. Tagad ir šis plāns, kas ir paredzēts līdz 2013. gada mārtam, bet neizskatās, ka ir īstenoti pietiekami nopietni pasākumi, lai aizstāvā aizsargātu šo reģionu, un jāievēro arī piesardzības princips, kā to tikko atgādināja komisija es domāju, ka ir ļoti svarīgi vērst uzmanību uz faktu, ka šajā eh, situācijā pastāv tiešām uh, būtisks un nopietns apdraudējums videi. Un ir svarīgi skatīt eh, šo informāciju ļoti uh, um, nopietni, kas attiecas uz dabas parku Sierra de Carzola. Un uh, bez kavēšanās vajadzētu komisijai uh, uzsākt pārkāpumu procedūru. Mēs nevēlamies, uh, lai šī situācija tiktu uh, neatgriezeniski turpināta. Paldies! neviens cits nevēlas izteikties, un tagad došu vārdu atpakaļ um, lūgumrakstu iesniedzējiem. Paldies, priekšstādātājs kundze. Gribēju tikai atbildēt deputātam, kas tikko runājas, viņam piekrītu. Es uzskatu, ka risinājums, uh, tātad ierobežojums uz vienu litru sekundē, uh, pirms tam tie bija 45 litri, bet tas ir tāds kā ļauns joks, tas nav pareizais veids, kā Spānijas iestādēm reaģēt uz šo problēmu. Mēs uzskatām, ka um, jautājumu risināšanas atlikšana uz nākamā gada mārtu ir ļoti satraucoša, un mēs gribētu vēlreiz tātad uzsvērt, ka šis jautājums ir steidzami jārisina, tāpēc arī esam šeit. Ar prieku uzklausīju komisijas informāciju par to, ka eh, viņi joprojām uzskata, ka pārkāpuma procedūra ir nepieciešama. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju to, ko komisijas pārstāvs teica. Uh, un viņi teica, ka trīs tiešām tiks formāli uzsākt pārkāpuma procedūra. Es ceru, ka tas tā tiešām ir un ka ļoti drīz tiks rasts uh, pienācīgs risinājums uh, šī, šai problēmai. Un atgriežoties pie tā, ko teicu sākumā, manuprāt, mums ir jārod apmierinošs risinājums. Spānijas iestādes ir uh, teikušas Eiropas iestādēm un esam saņēmuši kopijas no šiem dokumentiem. Uh, ka viņi uh, iespējams varētu apsvērt uh, citu uh, vietu, ko izmantot, un es gribētu vienkārši um, uzsvērt, ka šis varētu šķist labs risinājums, tātad pāriet vienkārši uz citu vietu ārpus šī parka, un tomēr um, jāuzsver tas, ko saka Eiropas Savienība par šīs direktīvas ieviešanu, tātad veiktie pasākumi ir jāīsteno tā, uh, lai tiktu ņemta vērā tā ietekme uh, šiem pasākumiem, pat ja tie tiktu īstenoti ārpus šī dabas parka. Tātad, ja kāda veida uh, kaitējums vide ir jānovērš, no tā ir jāizvērās, šis ir ļoti vērtīgs dabas parks. Paldies! Paldies, liels paldies, un gribētu pateikties arī komisijai par doto ieguldījumu šajā ļoti detalizētajā ziņojumā. Liela uzmanība tiek pievērsta šim jautājumam, bet mēs konstatējam arī, ka ir uh, ļoti uh, sarežģīta birokrātiska sistēma šeit, kas ir jāņem vērā. Un uh, mēs lūgumrakstu komitejā um, tad arī novērtējam to, ka komisija uzsver pilsoņu ieguldījumu kā ļoti vērtīgu. Pilsoņi iesniedz lūgumu rakstus Eiropas parlamentā, un man ir prieks, ka tas ir devis tādu ļoti interesantu impulsu. Mēs varam paturēt atvērt šo lūgumu rakstu, kā kolēģi lūdza, un uh, pa šo laiku mēs noteikti uh, turpināsim novērot situāciju Uh, turpināsim vērsties pie Spānijas iestādēm un arī turpināsim uzturēt kontaktus ar komisiju. Katrā ziņā mēs mēģināsim uh, vērst uh, uzmanību uz šīm iniciatīvām, lai izdarītu spiedienu un censtos panākt pēc iespējas drīzāk risinājumu šai situācijai. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Tagad pāriesim pie lūguma rakstu numuru 813 2008, ko iesniedza. Brains Džons. Es atvainojos. Pretrunā tam, kas ir darba kārtībā, mēs uh, apspriedīsim lūgumrakstus, eh, kas ir desmitajā punktā. Apspriedīsim katru atsevišķu. Un tagad Brian Džona lūgumrakstu dod viņam vārdu uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji. Man ir prieks, ka varu atkal uzstāties ar jums šeit jūs priekšā. Mēs esam satraukti par to, ka EFSA ģMO panelis dod ieteikumus attiecībā uz pilsoņu veselību, kaut gan nevalstiskās organizācijas uzskata šo panelu par um, neobjektīvu. Un ir pierādījumi, ka tiešā un netiešā veidā var tikt kaitēts dzīvnieku veselībai. Uh, Eh, gan EFSA, gan eh, komisija ignorēja sabiedrības noraidījumu pret ģēmo pārtiku. Eh, ir arī dokuments ar 1,2 miljoniem pārakstu, ko savākuši pilsoņi. Un EFSA lieto zinātniskas metodes, lai pierādītu, ka ģēmo var izmantot un uh, eh, paredzēt, ka EFSA ir uh, industrijas pusē šajā jautājumā. EFSA nav darījusi neko, lai uh, eh, ņemt vērā manas sūdzības. Šis tas ir darīts, bet tie ir tādi mazi soļi uh, regulācijas jomā. Nesen profesors Aralīnī un uh, citi uh, publicēja um, pētījumu un pierādīja, ka um, ģenētiski modificētā kukurūza ir toksiska uh, žurkām. Šis pētījums uh, ziņoja par uh, divu gadu pētījumu, kas tika veikts pēc augstākiem standartiem, un uh, šie rezultāti nebija pārsteigums zinātniskiem, uh, kas uh, jau gadiem zina, ka ģēmo Tātad šis raunda produkts ir eh, toksisks, un eh, šeit eh, ir jau pierādījumi par to, kaut gan EFSA un Eiropas komisija visu laiku to ignorē. Kad šis dokuments tika publicots, šis pētījums, mēs lūdzām to ļoti rūpīgi izpētīt un uzlikt uzreiz moratoriju ģēmo um, varībai. Un lūdzām EFSU arī pārskatīt uh, agrākos atzinumus par ģēmo, piemēram, MK603 uh, un ņemt vērā šo sarulīniju pētījumu rezultātus. Komisija tiešām lūdza atzinumu par sarulīniju pētījumu, bet es biju pārsteigts, ka EFSA uh, sniedz turpmākajās nedēļās vēl jaunus atzinumus par ģēmo. It kā nekas nebūtu noticis. No 18. oktobrī pēc jaunā pētījuma publicēšanas uh, komisija uh, vēl atļāva eh, tirgot kādu ģēmu eh, ģenētiski modificētu kukurūzas eh, paveidu. Un EFSA ir pilnībā atteikusies no piesardzības principa, pārkāpjot direktīvas. Un vēl ļaunāk um, notikumi sakoja vēlāk, kā mēs norādījām komisijai, tad EFSAS um, uh, reakcija uz šo dokumentu bija tikai tāda uh, reakcija, kas mēģināja ierobežot uh, kaitējumu. Bija uh, atzinums, kas uh, neko daudz nemainīja, un uh, tur bija piemēroti dubultie standarti, kritizējot autorus, ka viņi neievēro laboratorijas protokolu. Um, Uh, ko neievēro arī Monsanto savos pētījumos, starp citu. Un bez uh, šādiem datu kopumiem uh, iztika arī Monsanto un šis franču zinātnieks. Parādījās informācija, ka EFS ir izveidojusi darba grupu, lai um, uzbruktu uh, um, šim pētījumam, šī pētījuma autoriem. Tur bija dažādi cilvēkam bija interešu konflikts, un 28. septembrī šie ies, ierēģi noturēja telekonferenci ar četrām dalību valstīm, uh, lai uh, nonāktu pie vienota viedokļa par šo pētījumu. Viņi nebija nobašījušies par uh, veselības jautājumiem. Tur bija tikai mērķis mazināt kaitējumu komisijai un EFSAI uh, un tiem, kas eh, virza uz priekš GMO um, produktus eh, Eiropā. Un eh, sar, profesors Sarolīni un viņa kolēģi tika diskreditēti dažādos paziņojumos un preses paziņojumos. Mēs zinām, kuri ir šīs kampaņas vaininieki. Uh, tika pieņemts arī EFSA paziņojums, no kurienes bija šis mandāts, kā viņi varēja vērtēt šo pētījumu, vai bija konsultēšanās ar dalību valstīm. Uh, tā bija uh, cilvēku grupa, kas tika patvaļīgi izvēlēta un uh, tika sniegts preses paziņojums, ko uzreiz pārņēma plašsaziņas līdzekļi, un tādējādi mēs uzskatām, ka tika ļaunprātīgi izmantota vara Un mm, komisija un EFSA um, apzināti neņem vērā uh, zinātnieku pētījums, jo tie viņiem nav pieņemami, tie viņiem nav ērti šie rezultāti. Un uh, jau desmit gadus uh, tiek uh, pilnībā ignorēta, uh, ignorēta pētījuma rezultāti, ko, kas ir sasniegti, un uh, mēs uh, cerējām, ka Eiropas komisija uzskata sabiedrības veselību par prioritāti, bet izrādās, ka uh, viņi labāk aizstāv ģēmo uh, industriju, kas neko daudz nedod uh, patērētājiem. Un viņiem galvenais ir, lai uh, neviens neiebilstu viņu viedoklim. ģēmo uh, panelis uh, nav uh, spējīgs veikt savu darbu, un tas ir jālikvidē. Ko lūgumrakstu komiteja var darīt? Es ne, nezinu īsti, bet es aicinu uh, steidzīgi veikt pasākums pret komisiju un EFSU, jo viņi neredz to, ko redz citi, jo viņi vienkārši negrib skatīties. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you. Per la komisija. Mm, paldies. Vai komisija vēlas atbildēt? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atgādināšu Džona Brēna kungam, ka EFSA nevar um, apsūdzēt tajā, ka tā kalpo rūpniecībai. EFSA ir neatkarīgs uh, organisms un um, EFSA strādā dažādas darba grupas, eh, sagatavotais atzinums ir dažādu darba grupu darba, apkopotais darba rezultāts. Eh, EFSA eh, atlases procedūras ir ārkārtīgi striktas, tur ir mehānismi, ko kontrolē un ievēro gan EFSA eksperti, gan atlases grupa eksperti. Mm, tiešām mm, EFSA, daži EFSA eksperti sadarbojas ar uh, industrijas uh, nozari uh, tādā veidā, kad EFSA mandāts viņiem beidzas, viņi ir brīvi doties strādāt uh, industrijā vai viņi var palikt un strādāt administrācijā. Tas viņam nav aizliegts, protams. Tad, um, ko EFSA dara, uh, lai izvērtētu privāto firmu pieprasījumus. Uh, mums ir vadlīnijas, kas ir ļoti labi izstrādātas. Te man jānorāda uz otro lūgumu rakstu, kur un ir par uh, piekļuvi informācijai un kritiku šajā jomā. Mums ir jādod piekļuve visiem zinātniskiem datiem, bruto datiem tā teikt, ja ienāk pieprasījums. Ir, protams, arī konfidenciāla dati, bet eh, tādu nav daudz, un eh, runa te var būt par komerciāliem noslēpumiem runājot par ģēmo, ko pētīja Seralīni, profesors Seralīni, NK603, kukurūzas paveids, tika nodrošināta piekļuve dokumentiem pēc se profesora Seralīni pieprasījuma. Tā kā nevar teikt, ka EFSA slēpī uh, zinātniskos datus mums ir nodrošināta publiska piekļuve. Runājot par neatkarīgiem pētījumiem par ģēmo un piekļuvi sēklām, Džonam Brajana kungam šai ziņā jau ir dota atbilde. Un es atgādināšu, ka Eiropas Savienība ir finansējusi dažādus pētījumus, lai rūpētos par ģēmo sanitāro drošību jau 20 gadus notiek projekti, ko finansē pētījumu ģenerāldirektorāts lielākoties. Pēdējās programmas e, Jamesy Food, Gras mm, rāda, ka mums ir finansējums, lai nodrošinātu neatkarīgus pētījumus šajā jomā. Tad profesora Sēralīni pētījums Pēc profesora Seralīna izmeklēšanas rezultātu publiskošanas presē komisija bija ļoti norūpējusies par izmeklēšanas rezultātiem un par attāliem. Attālus uh, var, attālos var redzēt, uh, piemēram, arī audzējas, uh, un tas tiešām ir bijis ļoti satraucoši. Un tāpēc mēs uh, pieprasījām no EFSA atzinumu divu, trīs nedēļu laikā. Atzinumu par šo izmeklēšanu. EFSA sagatavoja pirmo atzinumu, tad otro atzinumu pagājušo nedēļu. Šis atzinums uh, saskan ar uh, sešu citu zinātnisko aģentūru atzinumiem un arī trešo valstu aģentūru atzinumiem. Uh, Jaunzēlandes, Austrālijas, Brazīlijas, Kanādas, ASV uh, aģentūru atzinumiem. Tātad šīs aģentūras apstiprina EFSA viedokli. Tātad uh, sakrīt viedokļi zinātniskajā kopienā. Un uh, citi piekrīt tam, ko saka EFSA. Tas mūs pārliecina uh, par to, ko gribējām zināt. Vai tiešām EFSA varētu apsūdzēt uh, tajā, ka tā slepeni sadarbojas ar industriju attiecībā uz ģēmo. Mēs uh, aiz, vēlamies aizstāvēt EFSA, esam pārliecināti par EFSA neatkarīgumu. Te mēs izslēdzam tādu iespēju, ka uh, Eh, pastāv sazvērestība no EFSA puses pret eh, profesoru Seralīnu. EFSA ir izveidota, lai pasargātu patārētāju veselību, un to var apstiprināt, jo notikuši uh, eh, vairāk, notikušas vairākas prāvas, dažādi uzņēmumi ir uzbrukuši, tā teikt, komisiju, izmantojot tiesu Luksemburgā un citus avotus citus kanālus atvainojiet. Un visi šie uzbrukumi, gan runājot par ģēmo, gan runājot par pesticīdiem, rāda, šie, ka šie uzņēmumi uzskata, ka komisija ir pārāk barga savā likumdošanā, bet galu galā mums ir taisnība. Tātad mēs noraidām viedokli, kas izklāstīts šajā logumrakstā, runājot gan par šo sazvērstību, eh, runājot arī par to, ka EFSA eh, nesot neatkarīga iestāde. Un runājot arī par to, kā tiek, šī problēma tiek risināta. Mēs uzskatām, ka esam darījuši visu, lai ieviestu skaidrību šajā lietā. Profesors Saralīni mums uh, uzdeva jautājumus, bet ņemot vērā, ka visa zinātniskā kopiena kopīgi ar EFSA mums uh, dod vienu un to pašu atbildi, mums jāsecina, ka Seralīna kunga secinājumi nav bijuši uh, zinātniski um, augstā līmenī. Un paldies! Um, Nākamais runātājs. Atvainojiet, es eh, nevaru noticēt tam, ko tikko dzirdēju, bet paldies jums komisija. Es eh, vēlos atbalstīt abas Braina Džons eh, lūgumrakstus, tad īpaši 305. par ko bija runa. EFSA veids riska vērtējumus attiecībā uz uh, uh, pārtikas drošumu un pieņem lēmumus, kas ietekmē miljonu uh, ES pilsoņu veselību. Man ļoti rūp dzirdēt par šiem ģēmo trūkumiem. Un ļoti žēl, ka komisija ignorē profesora Serolīni ziņojumu. Komisija ļoti ātri izdara secinājumu, ka profesors Serolīni slikti formulē un piemēro sliktas metodes. Tas ļoti eh, steidzīgi runājot par to, ka šie produkti ir nonākuši tirgu un ir domāti cilvēku patēriņam un dzīvnieku patēriņam, tas tiešām ir pārāk steidzīga rīcība. Padomājiet par piesardzības principu, ko Džons kungs pieminē. Vai tas tiek ņemts vērā? Sēra Līni ziņojumā rakstīts arī par ilgtermiņa negatīvo ietekmi kukurūzei un komisijā saka, ka EFSA ir neatkarīga iestāde, kurai var uzticēties. Nu, bet ja EFSA par to jautā, protams, EFSA neko citu neteiktu. Nu, pat ja EFSA ir subjektīva iestāde, pat ja EFSA eh, aizstāv konkrēti cilvēku personīgas intereses, tiek un tā, ja viņam jautāt, viņi neko citu jums neteiktu. Neskatoties uz to starp citu, ka daudz zinātnieku ir parakstījuši atvērtu vēstuli, kas apstiprina profesora Serlīni metodi. Kas nezinu, kā mums rīkoties. Tātad no vienas puses EFSA apsūdz negodīgā rīcībā, un komisija saka, nav par ko runāt, un nabaga patērētājs, kas ir riska grupa. Es vēlētos dzirdēt konkrētu priekšlikumu, kā iet uz priekšu, izskatīt eh, šo ģēmo paneli varbūt, varbūt aizstāt eh, dalībniekus ar tādiem, kam nav personīgu interešu šajā ģēmo sfērā. Galu galā šie cilvēki rūpējas par pārtikas drošumu, kas vēlos Sanko uh, komisāru Borga kungu aicināt uh, iejaukties. Ja tas nav vienkārši negadījums. Tas ir kaut kas, kas noticis kontrolētos apstākļos, un es nesaprotu, kāpēc komisija Eh, to ignorē tādā veidā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2010. gadā jau tika izskatīts līdzīgs lūguma raksts, un toreiz komisija teica, uh, ka patērētāju aizsardzība ir absolūta prioritāte, un uh, viņi apņemsies autorizēt GMO tikai gadījumā, ja pierādīts, ka nav negatīvas ietekmes uh, ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem, ne videi. Nu šķiet, ka parlaments ļoti atzinīgi novērtēja šo apgalvojumu un uh, tam jābūt par vadošu principu, izskatot ģēmo un to potenciālo ietekmi uz cilvēku veselību. piesardzības princips, pie tā ir jāatgriežas un uz to ir jākoncentrējas. Es neuzskatu, ka sasteigti vajadzētu pieņemt lēmumus runājot, piemēram, par profesora Seralīna ziņojumu. Komisija tikko teica, mēs at atrodamies situācijā, kad uh, tiek konfrontētas dažādas intereses. Es tajā neiedziļināšos, bet uh, šīs interešu, šī interešu konflikti ir problēma. Mums jābūt līdz ar to piesardzīgiem pirms izdarīt definitīvus secinājumus. Mēs zinām, ka dzimtniskā kopiena ir sadalīta. nāca ar viedokli, kas balstās uz zinātniskiem faktiem, kas šķiet atšķirīgi. Līdz ar to arī EFSA jābūt piesardzīgai. Un uh, nevajadzētu pārāk ātri atkāpties no saviem principiem. Katrā gadījumā nepieciešams vairāk konsultāciju par šo ziņojumu ar zinātnisko kopienu. vajadzētu piesaistīt akadēmiskās aprindas, universitātes, piemēram, cilvēkus, kas ir neatkarīgi. Tātad piesardzības princips no vienas puses un nevajadzētu sasteigt lietas. Jāpatur atvērta šī lieta, mums jāturpina izmeklēt situācijām Un ziņojumu, kas mums ir, nedrīkstam uzskatīt par finālu do dokumentu. Jāturpina izmeklēt situāciju, kā teikt, un jāievēro piesardzības princips. Varbūt būtu interesanti uzaicināt profesoru Serlīnu ierasties un pastāstīt mums par uh, izmeklēšanu meklēšanas aptvērumu. Mēs varētu no viņa dzirdēt vairāk par šo situāciju. Alkins kundze lūdzu. Ar mikrofonu lūdzu. Mm, īsi. Tikai daži vārdi komisijai par to, kas ir un kas nav spējīgs. Runa nav par to, ko šie cilvēki darīs. Mēs runājam šeit par objektīviem kritērijiem. Mēs Dānijā arī ar to strādājam. Runājot par interešu konfliktiem. Un tagad jūs runājat Jā, daži cilvēki no EFSA aiziet uh, industrijas jomā un tad atgriežas. Tad vispār jūs varat iedomāties, industrija ir kā tāds milzīgs tīkls. Uh, iedomājieties Monsanto, piemēram, un kā tas viss ir sastarpēji sasaistīts. Monsanto joprojām noliedz to, ka GMO rada, rada um, saiklas, kas ir, kas ir uh, pilnīgi pārdabiskas. Viņi joprojām noliedz šo faktu. Un te mēs runājam par cilvēku veselību. Un komisijai vajadzētu rīkoties daudz piesardzīgāk. Ir par maz apgalvot, ka EFSA ir neatkarīga iestāde. EFSA tādai jābūt, um, bet mēs uh, šajā kontekstā runājam arī par farma farmakoloģisko in, rūpniecību un uh, klīniskiem pētījumiem. Un viss šeit nav tik vienkārši. Šeit galvenais mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs esam te, lai aizsargātu pilsoņus. Un ja nav caurskatāmības šajās aģentūrās, tad tas ir liels deficīts. EFSA ir uh, ļoti liela aģentūra, mums uh, arī EMA kontekstā uh, ir bijis līdzīgs konflikts. Atcerieties šo temiflū medikamentu. Konflikts ir bijis ļoti liels un viņi turpina savu praksi. Tā kā par maz ir apgalvot, ka šie cilvēki EFSA ir labi cilvēki. Jūs zināt, ka industrija ļoti daudz ko ietekmē, un arī EFSA ietvaros daudz lietas tiek ietekmētas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, EFSAI un arī komisijai droši vien nav vienkārši šajā uh, gadījumā sniegt uh, objektīvus uh, zinātniskus atzinumus. Auf! Bet ir jāsaka, ka šeit eh, acīs krīt tas, ka uh, eh, EFSA neuzklausa kritiku. Šķiet, ka uh, eh, EFSA īsti neprot pasūtīt uh, dažādu zinātniskus atzinumus. Es domāju, ka ir pienācis laiks uh, gan administrācijai, komisijā, gan arī jaunai komisārai uh, izpētīt šos jautājumus, paskatīties, vai šeit nav kāds interešu konflikts. Aukens kundze saka, ka it nevienam nevajadzētu no industrijas puses šeit piedalīties. Nu, tik strikti es negribētu izteikties. Es domāju, ka mums vajadzētu eh, šajā jomā ieviest cauradzamību un nevajadzētu rīkoties eh, tik neveikli, kā uh, minēja vispirms šī kundze. Es domāju, ka Mums vajadzētu tādā veidā mm, izvairīties no atklātas kritikas. Šķiet, ka šis jautājums pats par sevi jau ir strīdīgs. Es domāju, ka kolēģiem no vīdes komitejas vajadzētu dot eh, padomu, beidzot eh, skaidri pateikt, eh, par ko īsti runā šie noteikumi. Tad EFSA varētu mierīgi darboties un arī pārējās aģentūras eh, tādas kā ēma e un citas arī varētu veikt savu darbu. Es domāju, ka šeit trūkst objektivitātes. Tas eh, kaitē gan EFSA ticamībai, gan arī galu galā Eiropas komisijas ticamībai. Tāpat arī ir jāsaka, ka attiecībā šo seralīniju pētījumu ir eh, mazliet pārsteidzoši tas, ka komisija pārāk ātri ir nonākusi pie secinājumiem. Pats gan neesmu zinātnieks, bet es domāju, ka mums vajadzētu iedziļināties, paskatīties, kuri punkti šeit ir tie svarīgākie. Šķiet, ka ļoti daudzi punkti ir strīdīgi. Mums vajadzētu vēlreiz aicināt komisijas pārstāvi vēlreiz uzskaitīt punktus, kas pierāda, ka šis pētījums ir nepareizs. Tāpat arī attiecībā uz ģēmo apstiprināšanu, tad eh, šķiet, ka šī procedūra neņem vērā svarīgas lietas. Tāpat arī ir jāņem vērā reģionālās īpatnības, klimats un tā tālāk. Šķiet, ka tas netiek ņemts vērā, tad, kad tiek pētīta ģēmo izmantošana. Mums vajadzētu rīkoties piesardzīgi un vajadzētu padomāt arī par piesardzības principu, kas līgumā ir ļoti skaidri pateikts, ka ja ir radušās kādas šaubas, tad ir pirmām kārtām jāņem vērā cilvēku veselība, ir jādomā par dabu un par cilvēku aizsardzību. Ir jāatcerās, ka pieaugošs dalībvalstu skaits vēršas pret ģēmo izmantošanu. Es domāju, ka kaut kāda komisijā taču vajadzētu ieskanīties trauksmes zvanam. Galu galā šeit ir iesaistītas arī zinātniskas iestādi, iestādes, un tieši tāpēc politiski nevar vienkārši pieņemt eh, kaut kādus spriedumus bez zinātniska pamatojuma. Uh, Es domāju, ka noteikumi ir jāievēro. Pašlaik šķiet, ka šis moratorijas ir piemērots, bet noteikumi tiek pārkāpti. Mums vajadzētu uzsākt šīs diskusijas pēc principa. Un vajadzētu, protams, atcerēties, ka kritika pret EFSA ir viens no centrālajiem punktiem. Es vēlētos mazliet parunāt arī par ekonomisko pusi šajās diskusijās. Mēs bieži vien spriežam par lauksaimniecības glābšanu Eiropā, Nu, eh, to vai ģēmiju gadītojas mazliet apšaubu. Mums eh, ir jāpaskatās, vai lauksaimniekiem tiešām veicas labāk. Protams, ir jāņem vērā visu intereses, ir jādomā arī par veselību. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šis logumraksts ir jāatstāja atklāts. Mums par šo tematu ir turpmāk jādiskutē mūsu komitejā. Lielas paldies, eh, Mirandas kundze tagad. De interés público. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums sabiedrībā ir būtisks. Te ir runa par mūsu pilsoņu interešu aizstāvību. Mūsu pilsoņi ir gan lauksaimnieki, gan vides aktīvisti. Un es uzskatu, ka ģēmo gadījumā šeit ir runa par informāciju. Paskatīsimies uz kartupeļu lietu. Esmu no valsts, kas eh, ir viena no lielākajām kartupeļu audzētājām Eiropā. Reģionos ir atklātas vairākas ģēmo šķirnes, kur īstenībā nav nekādas nošķiršanas starp ģēmo un starp parastām šķirnēm. Tieši tāpēc mums arī ir jādomā par šo drošības robežu likumdošanā. Uh, Vai tiešām var būt tā, ka GMO šķirnes var augt blakus parastajām šķirnēm? Tāpat arī ir jādomā par putekšņiem, piemēram, medus gadījumā. Ir jāatcerās, ka ja augi aug viens otram blakus, tad šeit nevar ieviest nekādas mākslīgas robežas. Atcerēsimies par Eiropas kopienu tiesas spriedumu 6. septembrī, kur bija runa par putekšņiem un par īpašas atļauju procedūras nepieciešamību. Šķiet, ka medus ražotāji šeit būs tie, kas maksās. Galīcijas gadījumā arī nebija saņemtas visas vajadzīgās atļaujas un certifikāti. redzam, ka veidojas arī jaunas kartupeļu šķirnes mutāciju rezultātā. Tāpat arī tiek runāts par kartupeļu audzēšanu tikai dzīvnieku eh, patēriņam. Īsti nezinu, par kādu lauksaimniecību mēs šeit runājam, vai tā tiešām ir ilgtspējīga lauksaimniecība, ja tiek eh, aicināts audzēt eh, tādas šķirnes, par kuru ietekmi īstenībā nav nekādu ziņu, nav veikti nekādi pētījumi par šo šķirņu patēriņu uzturā. Ir jādomā arī par analīzes nepieciešamību, vēl ar vien nav skaidrs, vai veselībai un vidē netiks nodarīts kaitējums. Šķiet, ka šos argumentus pieminēja jau ļoti daudz deputāti. Lielas paldies! Viena minūte lūgumrakstiesniedzējiem atbildes sniegšanai. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es biju patiešām ļoti vīlies pēc uh, komisijas atbildes. Man šķiet priekšsēdētāji, ka komisija ir uh, ļoti mierīga, tā vienkārši atkārto, ko mēs darām, zinām, ko dara e, Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde BEFSA. EFSA ir ļoti gudri zinātnieki, tieši tāpēc Mums nekas šeit nav jāapšauba. Es domāju, ka EFSU apšauba ļoti daudzi neatkarīgi zinātnieki, līdz ar to šeit mēs dzirdējām mazliet sagrozītus datus attiecībā uz to, kādu atbalstu eh, EFSA sniedz eh, zinātnieku aprindas. Atcerēsimies, ka Kanāda, ASV un Jaunzēlande eh, ļoti atbalsta ģēmo. Uh, bet eh, daudzi citi zinātnieki vispār netiek uzklausīti, un šeit ir runa par neatkarīgiem zinātniekiem, kuriem nav nekādu interešu uh, eh, dažādos apšaubāmos uzņēmumos. Un šo zinātniekus uztrauc Salorīni, profesors Salorīni pētījumus. Es ceru, ka Eiropas parlaments uzklausīs šo zinātniekus un lūgs tiem dot savu ieguldījumu šajās debatēs. Liels paldies! Liels paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Protams, šis jautājums netiek slēgts, tāpēc, ka komisijas atbilde par EFSA darbības izvērtējumu nebija apmierinoša visiem kolēģiem. Kolēģi uzskata, ka būtu svarīgi izvērtēt šo situāciju. Es domāju, ka būtu svarīgi diskutēt arī ar cilvēku, kas ir sarakstījis šo ziņojumu. Mums ir jādomā arī par to, ka komisijas atzinums ir jāizvērtē mazliet kritiskāk attiecībā uz EFSA. Līdz ar to šis lūgumraksts paliek atklāts. Mēs aicināsim iesaistīties ziņojuma sagatavotāju, tāpat arī mēs sazināsimies ar EFSA pārstāvjiem, tā lai mēs šo jautājumu varētu izskatīt detalizētāk. Ja nevienam nav iebildumu, tad varam pievērsties nākamajiem diviem lūgumrakstiem. Šķiet, ka man tagad būs jādod vārds atkal Brainam Džonam. Es gribētu aicināt viņu izteikties mazliet īsāk Atcerēsimies, ka šo tematu skatām vēlreiz no mazliet cita skatu punkta. Došu viņam vārdu un uzklausīsim arī 0305 2010 lūgumrakstu vienlaicīgi. Paldies priekšādātā, izteikš, centīšos izteikties īsi. Šķiet, ka Lielākajai daļai klātesošo ir eh, pieejama prezentācija rakstveidā, un tur var izpētīt detaļas. Šie zinātnieki oficiāli iesniedz iebildumus 2010. gadā, un šo zinātnieku vārdā es pateicos komisijai par to, ka mēs varam vēlreiz runāt par šo jautājumu. Šī īstenošanas regula tika sastādīta, lai pātrinātu darbības saskaņā ar to, kas, parlament, kas Eiropas Savienībā ir jāveic pēc tev ietveros. Mēs uzskatām, ka šīs dokuments nav pietiekami labi pārbaudīts parlamentā, un Sanko ģenerāla direktorātā tas ir skatīts slepeni. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka EFSA nav rīkojusies pareizi šīs regulas sastādīšanā, un tā arī nav pareizi īstenojusi Eiropas Savienības politiku attiecībā uz GMO. Uh, Tāpat arī ir jādomā par riska analīzes apstrādi. Tad, kad šī analīze tiek iekļauta tiesību aktos, ko vēlāk īsteno EFSA, tad rūpniecības pārstāvjiem vajadzētu rīkoties pilnīgi objektīvi. Ja tā nenotiek, tad Eiropas pilsoņiem ir tiesības uh, sniegt savus iebildumus. EFSA uzskata, ka riska izvērtēšana ir standarta procedūra. Uh, Tāpat netiek ņemti vērā arī ņem, neņemtas vērā definīcijas par familiarity un netiek domāts arī par to, kas īsti ir drošs vai nav drošs. Ir jādomā arī par to, ka herbicīdu izmantošana var radīt eh, toksiskumu. Ir skaidrs, ka dažādas sastāvdaļas nevar atklāt pētot tikai atsevišķas augs sastāvdaļas un tādējādi uzskatot, ka šis augs ir drošs. Šķiet, ka EFSA nav rīkojusies atbilstoši direktīvai. Tāpat arī netiek veiktas pārbaudas par savstarpēju sadarbību ar vidi. Līdz ar to nav skaidrs, vai ģēmo augi ir droši vai nē. Tāpat arī netiek piemērots obligāts uh, pakāpenisks process šajos izvērtējumos. Līdz ar to var vispār neņemt vērā izmaiņas šajos augos vai dzīvniekos, tiek uzskatīts, ka bioloģiski tam nav nekādas nozīmes, kaut gan nav paskaidrots, ko tas īsti nozīmē. 90 dienu pārbaudas ir obligātas jauniem ģēmo, kas ir iesniegti pārbaudēji, taču EFSA atsakās no šādām pārbaudēm pati pēc saviem ieskatiem. Uzskatām, ka tas ir neakceptējami. Uh, salīdzinošo koeficientu izmantošana neno, nenotiek vienlaicīgi dažādiem augiem un ģēmo. Priekšādētāja aicina lūgumrakstu iesniedzēju um, beigt savu uzstāšanos. Man ir vairāki citi punkti, ko es vēlēs pieminēt, bet, uh, nu tad, nonākšu pie secinājumiem. GMO izvērtēšanas process ir balstīts uz politiku, un to norāda šī īstenošanas regula. Tā graus mm, pašreizējās regulas piemērošanu, un tas neatbilsts arī 2008. gada vides padomes pieņemtajiem lēmumiem, kur bija runa par dažādām reformām. Jaunā regula pašreizējā redakcijā radīs jaunas bīstamas eh, ģēmo eh, variantus, Tāpat arī šeit ir paredzētas eh, pretlikumīgas politikas izmaiņas. Mēs aicinām komisiju atcelt šo īstenošanas regulu un eh, darīt visu iespējamo, lai Sanko to nepārvērš tiesību aktā. Mēs aicinām nekavējoties eh, likvidēt paneli, kas pašlaik ir izveidots Sanko, un izveidot tādu paneli, kur darbotos cilvēki, kas nav ieinteresēti ģēmo industrijas uzplaukumā. Liels paldies parlamentam, ka ļāvāt man iesniegt šo lūgumu rakstu, pārstāvot daudzus kolēģus no visas Eiropas, un es aicinātu jūs rūpīgi izsvērt manis pieminētos punktus. Liels paldies! Atkal vārds eh, Pudelis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz uh, šīm te vadlīnijām EFSA par eh, to, ka process nav sauc caurskatāms. EFSA ir vairākas konsultāciju fāzes, arī komisijā tādas ir attiecībā uz šīm jaunajām vadlīnijām, kā um, jāiesniedz dokumenti par kultūrām vai pārtiku. Un šis process ir ļoti caurskatāms. Visas iesaistītās puses, nevalstiskās organizācijas varēja paust savu viedokli, arī parlaments bija iesaistīts. Uh, jo ir bijušas daudzas, tātad vairākas sarunas, vairākas diskusijas un arī nosūtītas vēstules dalīkungam, kurām, uz kurām viņš toreiz atbildēja, un parlaments arī tiks um, iesaistīts konsultāciju procesūrā, procedūrā um, attiecīgajā laika posmā, jo šobrīd ir pārdomu posms, jo administratīvais process tika iesaldēts tieši sarā līnija pētījuma dēļ. Uh, jo mēs gribējām konstatēt, eh, kāda tad ir situācija ar šo te eh, īstermiņa un vidējā termiņa toksiskumu. Es nedomāju, ka tas bija tāds žests, kā ASV to eh, darītu. ASV, kā jūs zināsiet, un Brazīlija, Argentīna un Kanāda ir veikuši pasākumus, tātad pauduši neapmierinātību ar šīm vadlīnijām. Uh, Viņi ir pauduši ļoti skaidru, noraidošu viedokli pret šo komisijas projektu, sakot, ka tas eh, nekādā gadījumā nesot balstīts uz zinātni, jo mēs vēlējām stiprināt šīs vadlīnijas, beidzot eh, eh, toksiskuma pārbaudas, 90 dienu pārbaudas, ko nemaz neprasīja EFSA. Ehm, bet mēs eh, to gribējām darīt, jo to prasīja nevalstiskās organizācijas, kuras uzskatīja, ka EFSA nebija eh, nemaz tik skarba pret eh, lūgumrakstu iesniedzējiem. Mēs izveidojam šo procedūru. Kā jau es teicu, mēs šos diskusiju projektus ar uh, Uh, dalību valstīm uh, iesaldējām, jo gaidījām visus secinājumus no Saralīnī kunga pētījuma. Varbūt viņš tos uh, grozītu vēl, bet izskatījās, ka šis projekts tiks vēl vēlāk apspriests. Nu, tas arī īsumā, ko es gribēju teikt priekšsādātais kundze par šo jautājumu. Grazie, non ci sono richieste di... Paldies. Ja neviens nevēlas izteikties, tad eh, es domāju, ka pēc komisijas eh, teiktā mums eh, arī šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt akla, atklātu. Tādējādi mēs kopā ar jums varētu izskatīt šīs procedūras rezultātus kopā ar jums un. darīsim to arī uh, lūgumraksta iesniedzēja klātbūtnē. Līdz ar to šī lūgumrakstu sadaļā ir pabeigta. Liels paldies Brainam par to, ka šis jautājums tika ierosināts, un tagad mēs varētu pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Šeit ir runa par uh, trīs lūgumrakstiem, kas tiks skatīti kopā. 1278 šķērsvīta 2010, 1302 2010 un 1525 2010. Visi šie lūgumraksti tātad tika iesniegti 2010. gadā un tie attiecas uz iespējamu pārkāpšanu par noteikta laika darba līguma atjaunošanu Itālijā. Visi trīs lūgumrakstu iesniedzēji ir klāt. Sāksim ar pirmo Mariju Ficaldru. Došu viņai 5 minūtes. Paldies! Es sāku strādāt uh, kā administratīva asistente uh, mācību gadā 2000. un 2001. mācību gadā. Es veicu darbu nodarbinātības ministrijas, pēc nodarbinātības ministrijas aicinājuma, strādāju šajā atbilstošajā kategorijā, un mans darbs bija jāveic saskaņa ar līgumu par noteikta laika darba līgumiem. Priekšādātāja aicina runātāju runāt lēnāk un tuvāk mikrofonam. Tātad eh, šeit ir runa par to, ka kandidāti, kas ir iekļauti pastāvīgajā reģistrā, tiks pieņemti darbā ar pastāvīgu darba līkumu, ja šāda darba vieta ir pieejama. Tas eh, tiek darīts saskaņā ar tiesību aktiem par darbu par nodarbinātību. Es strādāju septiņus gadus pēc kārtas, un tāpēc man bija tiesības uz mana darba līguma uh, pārvēršanu pastāvīgā darba līgumā. Izglītības ministrija noteikti apzinās to, ka ir uh, pārkāpti mani līgumi uz noteiktu darba laiku. Neskatoties uz to, mani atlaida no darba. Tas tika darīts tāpēc, ka 2000, no, laikā no 2008. līdz 2011. gadam tika uh, samazināti izdevumi izglītības ministrijā. Un uh, tāpat arī tika pārkāpti dekrēti par profesionālo mobilitāti un par kolektīviem darba līgumiem. Šo lēmumu nosacījumi paredzēja to, ka pieejamo darba vietu skaits samazinājās par 40%. Te galvenokārt bija runa par pagaidu darbiniekiem un par darba vietām, kas tiek saglabātas tādiem cilvēkiem, kuriem jau ir um, darba vieta uz pilnu darba laiku. Tāpat arī tika pārkāpts likums par administratīviem asistentiem. Izglītības ministrija nodarbināja mani kā pagaidu darbinieku uz ļoti ilgu laiku. Šie nosacījumi bija diskriminējoši, tiek salīdzināti darba apstākļi, kas attiecas uz pastāvīgiem darbiniekiem. Tāpat arī tika pārkāpta mana kā cilvēka cieņa, saskaņā ar šiem līkumiem es ticēju, ka man būs pastāvīga vieta e, tālākā nākotnē, un tieši tāpēc es arī neizskatīju citus darba piedāvājumus. Līdz ar to es nevaru uzturēt savu ģimeni, esmu nonākusi stresā, tas ir ietekmējis manu fizisko un psiholoģisko veselību. Ir pilnīgi neakceptējami, ka Itālija uh, liek piemērot uh, Eiropas tiesību aktus, uzliek dažādus pienākumus un tā tālāk. Taču, ja Eiropas uh, tiesību akti pret darbiniekiem ir labvēlīgāki nekā Itālijas tiesību akti, tad Itālija to neņem vērā. Līdz ar to Itālija vēlas būt Eiropas Savienības dalībās tikai tad, kad tai tas ir izdevīgi. Uzskatu, ka manas tiesības ir ierobežotas, Itālijas tiesību sistēma ir neadekvāta tiesības netiek ņemtas vērā, paiet ļoti ilgs laiks, līdz prasība tiek pieņemta tiesā. Tāpat arī netiek pienācīgi aizsargāti darbinieki. Itālija šeit pārkāpja arī um, pamat, cilvēku pamattiesības, kas ir noteiktas konstitūcijā un Eiropas līgumos. Tas tiek darīts uh, klaji, apzinoties, ka netiek nodrošināta pienācīga aizsardzība nacionālajos tiesību aktos. Nākamā lūgumraksta iesniedzēja. Pārstāv cilvēks Katānijā, kas ir darbinieki uz pagaidu līgumiem, un šie pagaidu līkumi ir bijuši spēkā ilgāk nekā 36 mēnešus. Viņa ir, šeit, šai personai ir bijušas eh, pilntiesīgas eh, darba līgumtiesiskās attiecības ar Itālijas izglītības ministriju. Tāpēc ir jāņem vērā pamatlēmums par eh, pagaidu darbiniekiem ir jāatcerās, ka šie līgumi, kas tiek pārslēgti katru gadu, paredz to, ka izglītības ministrijai ir jāpild savu pienākumu attiecībā uz skolotāju noalgošanu Itālijā. Berlusconi un Monti valdības īstenoja budžeta samazinājumu valsts finansētām skolām. Tāpat arī tiek ieviesta vertikālā mobilitāte. Līdz ar to darba vietas, kas ir pieejamas administratīviem asistentiem sarūku. 9. februāra lēmums eh, tiek apstrīdēts. Šeit ir runa par profesionālās mobilitātes iespējamību administratīvajiem palīgiem. Līdz ar to netiek eh, nodrošināta konstitūcijā paredzēto tiesību aizsardzība. Konstitucionālā tiesa skaidroja, ka Šeit ir pietiekami labi pamatot iemesli, kāpēc tiek nodrošināti izņēmumi. Skolu darbiniekiem līdz ar šo mobilitātes programmu nav iespējas izpildīt dažādas prasības. Bez tam tiek pārkāpts arī 2011. gada likums. Vairāk nekā 50% no darba vietām tiek nodrošināts tieši šādā veidā. Neskatoties uz to, šī Vertikālās mobilitātes procedūra nenodrošina valsts konkursu nodrošināšanu. Pēc apelācijas tiek skaidrots, ka vertikālā mobilitāte ir pielīdzināma valstu konkursiem. Ir jāatkārto, ka ir konstatēti vairāki pārkāpumi gan attiecībā uz vertikālo mobilitāti, gan arī uz pagaidu noteiktu darba līgumu pagarināšanu. Ir jāatkārto, ka šī darbiniece strādāja ilgāk nekā 36 mēnešus izglītības ministrijā. Ir vairāki citi cilvēkus, kuriem attiecas tieši tie paši nosacījumi. Vārds komisijai. Paldies, priekšādātāji! Man ir liels gods informēt deputātus, ka komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Itāliju par šo jautājumu. Pašlaik mēs rakstām papildu vēstuli par oficiālu paziņojumu un gaidām atbildi no Itālijas varas iestādēm. Šī papildu vēstule tika izsūtīta 25. februārī. Tā ir papildu vēstule, tāpēc, ka pēc pirmā oficiālā paziņojuma Itālijas eh, vāras iestāšu atbildes norādīja, ka problēma īstenībā ir daudz plašāka. Tāpat arī mēs saņēmām papildu datus no lūgumrakstu iesniedzējiem, tā skaitā arī šīm iesniedzējām, kas ir šodien klāt. Pašreizējā procedūras posmā mēs pētām to, ka īstenībā nav nekādas iespējas darbiniekiem uh, Eh, protestēt, ja tiek konstatēti pārkāpumi pagaidu līgumu pagarināšanā. Šeit ir runa par visa veida darbiniekiem skolās, ne tikai par administratīvajiem asistentiem. Tāpat arī šķiet, ka eh, šie darbinieki, kas strādā uz noteiktu darba laiku, strādā saskaņā ar daudz sliktākiem nosacījumiem nekā pastāvīgie darbinieki. Uh, Tie bija divi galvenie punkti šajā lūgumā. Es vēlētos norādīt lūgumrakstu iesniedzējām, ka šai pārkāpuma procedūrai nebūs tiešas saiknes uh, ar administratīvajiem asistentiem. Komisija nevar rīkoties individuālu personu gadījumā. Tieši tāpēc šiem administratīvajiem asistentiem nāksies eh, izmantot citas instances, lai aizsargātu savas uh, personu tiesības. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka Itālija ir norādījusi, ka Itālijai nav nekādu pienākumu pārvērst pagaidu darba līgumus pastāvīgos darba līgumos. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējiem nevajadzētu uh, likt pārāk lielu uzsvaru uz pagaidu līgumu pārvēršanu pastāvīgos līgumos. Šeit tikai ir runa par dažādu pasākumu veikšanu. Pašlaik mēs pētām, kādi pasākumi jau ir piemēroti. Pašreizējā procedūras posmā mēs gaidām atbildi no Itālijas varas iestādēm. Mēs nosūtījām viņiem jautājumus oktobrī un tagad gaidām no viņām atbildi. Lielas paldies, Mirāndas kundze. Gracias, prezidenta. Primero, eh, mostrar la solidaridad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu paust savu solidaritāti ar logoprestu iesniedzējām. Viņas ir mērojušas tālu ceļu, tāpat kā citu logumrakstu iesniedzēji ieradušās mūsu komitejā. Viņas ir ļoti sarežģītā situācijā. Uh, kā jau viņas skaidroja. Ir e, svarīgi atzīt 27. E, novembra spriedumu, kur ir runa par tieši tādu pašu problēmu, kur um, darba ņēmēji ar termiņu līgumiem ir sliktākā situācijā nekā tie, kas strādā uh, Uh, pilnlaika, tātad tāda uh, darbinieka, kas strādā um, nepilnu darbu laiku. Šeit mēs runājam par spāņu darba ņēmēja um, diskrimināciju, bet šeit ir runa arī par šiem te termiņu līgumiem un, uh, ka zināmas klauzulas netiek ievērotas. Mēs vērojam, ka šāda veida kontrakti, šādi darba līgumi uh, kļūst par uh, tradicionālajiem kontraktiem, kaut gan uh, um, tam vajadzētu būt tieši pretēji, ka pastāvīgie darba līgumi būtu visizplatītākie. Bet mēs tagad redzam, ka tiek izvēlēti aizvien biežāk uh, termiņu līgumi. Ir tiešām žēl, ka vairāk deputātu nav klāt, jo šeit mēs vērojam uzbrukumu sociālajai Eiropai. Mēs uh, vērojam, ka kopienas likumdošana tiek uh, pārkāpt, respektīvi netiek ievērot, un es gribētu, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts, un uh, droši vien, ka šādi gadījumi būs arī nākotnē. Jāra kungs, lūdzu īsi, jo mums ir jāslēdz sanāksme. Jā, es arī pavisam īsi izteikšos. Iepriekšējā runātāja ļoti pareizi teica, man arī šķiet, ka šeit ir runa par taisnīgumu. Ir direktīva, uh, par eh, to, kad eh, termiņu līgumi ir jāpārvērš par pastāvīgiem līgumiem. Un, eh, ja šeit lasu, ka uh, Vienoreiz bija 11 reizes pagarināts, tad vienā gadījumā 7 reizes, citā gadījumā 10 reizes pagarināts šo līgumu. Tas ir vienkārši netaisnīgi. Tieši tāpēc taču direktīva tika pieņemta Eiropas Savienībā, lai šādas uh, situācijas novērstu. Un es varu tikai uh, iedrošināt lūgumrakstu iesniedzējus uh, vērsties tiesā un paldies komisijai, ka tā tik strauji reaģēja un atvēra uh, pārkāpuma procedūru pret Itāliju. Un uh, es arī uzskatu, ka mums ir jāturpina skatīt šis lūgumraksts, jādiskutē vēl par to. Un noslēgumā gribu teikt, ka uh, tas ir tiešām īpaši apkaunojoši vai traģiski, ka Itālijas valsts uh, šeit šajā gadījumā uh, pārkāpj uh, mm, Eiropas likumdošana. Tas taču nav liels uzņēmums, bet tā ir valsts, kas uh, tiešām uh, eh, klāji pārkāpj Eiropas likumus, ko pati apstiprināja Eiropadomē. Paldies! Grazie al kolēģa Jāra, purtropa. Paldies, Jāra eh, kungs. Diemžēl mums ir ierobežots laiks, mums ir jāvē, jābeidz sēde, bet es nedomāju, ka E, ir šeit jebkādas šaubas. Tātad jums ir pavisam īs brīdis atbildēji. Es gribētu runāt par apelācijām attiecībā uz darba attiecību nostiprināšanu par Piecādas kungu un citu lūgumrakstu iesniedzēju, kur ir runa par e, tātad to, ko komisija minēja. Viņi varētu e, uzzināt, ko komisija dara pēdējos gados. 5.5 uh, un 3.86 no nu, 2001. gada dokumenta saka, ka ja kādam ir līgums vairāk kā trīs gadus, tad tas būtu jāuzskata par pastāvīgu līgumu. Tā ir likumdošana, kas ievieš kopienas likumdošana. Tas ir absurdi, ka Itālijas valsts pati pārkāpja likumdošanu, ko tā pat ir pieņēmusi, transponējot Eiropas direktīvas. Paldies! Uh, Turpin priekšsādātāji, kā jau teica komisijas pārstāvis, šie atšķirīgi gadījumi noteikti ir jāskata nacionālā līmenī attiecīgajām kompetentajām juridiskajām iestādēm, tiesu iestādēm, bet mēs paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Procedūra ir uzsākta, komisijas pārstāvis uh, arī ir saņēmis informāciju, un tas uh, Mums visiem uh, ir uh, pozitīvi, un tagad ir tātad uzsākt pārkāpuma procedūra par to, ka uh, tiek pārkāpt šī likumdošana, kuru jūs minējāt. Uh, tas nebūs uh, individuāls lietas risinājums, bet uh, tas būs uh, solis ceļā uz to, lai Itālija ievērotu Eiropas likumdošanu. Paldies, ka jūs devāt mums šo iespēju runāt par šo jautājumu um, un to skatīt, uz, uzklausīt arī to, ka ir uzsākts pārkāpuma procedūras par termiņu līgumiem un pastāvīgiem darba līgumiem Itālijā. Paldies! Un tagad pēdējais paziņojums par lūguma rakstiem, kas ir B sadaļā darba kārtībā tiek atliktas 18 līdz 38 eh, lūgumrakstu un arī 45. lūgumraksts. Paldies visiem un novēr jums visiem jauku vakaru!